ora l'ordine del giorno. Darba kārtībā tagad ir jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski. Biometriskās pases vispirms. Uzreiz došu vārdu Koeliju kungam um, uz divām minūtēm. Viņš ir autors jautājumam. Paldies! komisārs Malmstrēnas kundze, darbie kolēģi, 2252 regula, kas pieņemta 2004. gadā, bija būtisks solis, lai uzlabotu un saskaņotu normas, kas attiecas uz pasēmu un ceļojuma dokumentiem. Mēs iekļāvām biometrisko identifikāciju, kas ļauj eh, iegūt precīzāku atbilstību, bet nepietiek tik, runāt tikai par pasēm. Tas ir viss process, kas ir svarīgs. Vispirms dokumentu iesniegšana, lai izsniegtu pases. Tālāk ir biometrisko datu iegūšana, lai pārbaudītu uz robežām atbilstību. Nav jēgas palielināt drošības līmeni pasēm, ja tai pašā laikā mēs pieļaujam vājos punktus citos ķēdes posmos. Piemēram, pēdējā laikā jau ir ticis teikts, ka 10% no biometriskajām pasēm, kas e, ir kas cirkulē e, Francijā, ir viltotas, jo vai balstītas uz viltotiem dokumentiem, vai Nīderlandē, piemēram, iegūti rezultāti, kas vienā pašvaldībā apkopoti liecina, ka 20% no pirkstu nospiedumiem nevar tikt pārbaudīti. Brīva kustība Schengenas telpā ir liels panākums, bet prasa attiecīgu un nozīmīgāku drošības līmeni. Proti, lai būtu pases un citi dokumenti, kas darbotos efektīvi, ir nepieciešami atrast risinājumus, kas būtu balstīti uz to, lai varētu ticēt biometriskajiem datiem, kas ir iegūti. Otrakārt, eh, pirkstu nospiedumu ticamība, kas saistīta ar vecumu, tostarp bērniem un gados veciem cilvēkiem. Trešais atšķirības, kas pastāv starp dalību valstīm, jautājumos par dokumentiem, uz kuriem balstās pasvīsts sniegšana. Ceturtkārt, veids, kādā tiek kontrolēti pirkstu nospiedumi padomei vajadzētu dalībvalstīm nosūtīt aptaujas lapu, kas ļauta analizēt eventuālos trūkumus identifikācijas sistēmā, konstatēt kļūdas, lai mēs redzētu, kādas ir problēmas Eiropas sistēmā. Tas tā notika 2008. gada pārskatīšanas laikā, un tāpēc tika noteikta pārskatīšanas klauzula, lai komisija varētu veikt nepieciešamos pētījumus un lai mēs iegūtu šīs aptaujas lapas rezultātus. Es gribētu zināt, vai komisija jau ir šie rezultāti, un ja komisija. Un vai komisija grasās nāk klajā ar citu priekšlikumu, ja tas ir nepieciešams? Paldies! Vēl vienam autoram vārds Enčūkungs, divas minūtes. Priekšsādātājs kundze, komisāris kundze, ir problēmas, kas saistītas ar lielo viltoto biometrisko pasu skaitu. Tas ir saistīts ar to, ka nepievērš pienācīgu vērību visam ciklam, kas noved pie šo pasu izsniegšanas. Tāpat kā Eiropas parlaments jau ir teicis 2008. gadā, pasu drošības līmenis nav pietiekams ja uh, izsniegšanas process nav pietiekami drošs. Es uzskatu, ka datu iegūšanā trūkst ticamības ne tikai attiecībā uz pirkstu nospiedumiem veciem cilvēkiem, bet vispārīgi runājot, jo tiek akceptēti dokumenti, kas nav oriģināli. Tā tad ir absolūti bezjēdzīgi uh, garantēt drošas pases, ja tās izsniegtas balstoties uz viltotiem dokumentiem komisija jāveic skaidrs izvērtējums visiem trūkumiem, kas konstatēti pasvisniegšanās procesā. Un mums jāuzliek punkts uz i. Un jākoncentrējas tieši uz to dokumentu kvalitāti, ko iesniedz, kad tiek lūgts izsniegt pasi. Ir ticis konstatēts, ka daudz no šiem dokumentiem uh, var tikt viegli viltoti. Divas lietas man šķiet ļoti būtiskas. Nepieciešams ierobežot dokumentu skaitu, kas tiek prasīti izsniedzot pases. Un otrkārt, nepieciešams, lai būtu drošības standarti attiecībā uz šiem dokumentiem. Ir vēl viena alternatīva, par ko mēs varētu domāt identifikācijas kartes, kas ir valstīs, vajadzētu, lai tās ir vienas un tās pašas visās dalību valstīs, vismaz lai tas formāts tiktu harmonizēts. Tādā veidā izmantotie ceļojuma dokumenti Eiropas Savienībā būtu vairāk vai mazāk vieni un tie paši. Es domāju, ka komisijai nepieciešams veikt padziļinātu pētījumu par visu šo procesu, procesu kas saistīts ar biometriskajiem dokumentiem. Tas būtu ļoti atbilstīgi nākamajai Smart Borders sistēmai. Grazie. Eh. Paldies. Enstas kundze. Jā, paldies eh, par pēdējiem grozījumiem eh, šajā regulā, kas, pēc, kas tika prasīta 2009. gadā pēc trīs gadu gaidīšanas mūsu frak, eh, politiskā grupa to atbalstīja, jo bija daudz bažu saistībā ar eh, šiem datiem, data aizsardzības principiem kā tādiem. Tic, ticība perfektai identifikācijai un šī instrumenta mm, tādai pārvērtēšanai ir tiešām neticama. Uh, apiešanās ar biometriskajiem datiem joprojām ir pakļauta maldīgam priekšstatam, ka to nav iespējams grozīt vai mainīt šos datus, bet tā jau tas nav. Šie dati mainās. Ar bērniem šie dati ir vienā veidā, pēc tam novecojot cilvēkam šie dati jau ir savādāki. Uh, Bet pat neskroties uz to, joprojām ir daudz viltojumu gadījumu apvienotā karalistē un citās valstīs. Eh, šīs pases nebūtu nav pilnībā aizsargātas pret eh, neatļautu izmantošanu. Arī standarti Eiropas Savienības iekšienē ir ievērojami atšķirīgi. Kļūdu apjoms, kas konstatēts Francijā un Nīderlandē, ir pārāk augsts Un ko, ko tad dod eh, šādu biometrisku datu izmantošana, ja tiek viltot paši dokumentus, kur pamata šīs pasas tiek izsniegts? Un līdz ar to mums biometriskie das, dati neko daudz uh, nepalīdz. Klaus Computer Club uh, Vācijā bija nepieciešams tikai pāris minūtes, lai uh, varētu demonstrēt viltojums. Viņi, eh, tam viņi izmantoja digitālo kameru, eh, līmlenti un eh, laminā, laminēšanas materiāls. Principā pāris minūtēs bija viltojums gatavs. Es ceru, ka komisija skaidri atbildēs uz to, kas tiek darīts, lai šāda situācija novērstu. Paldies, Baronesa Latforda. Jā, paldies, priekšsarētāji. Es vēlēts pateikties kolēģiem par šīs svarīgās debates uzsākšanu. Ir ļoti svarīgi, lai ceļošanas dokumenti būtu daudz drošāki, un mēs pie tā strādājam jau vismaz desmit gadus apvienotā karalistē, bet to dara arī citas valsts ASV un tā tālāk noziedznieki cenšas izmantot vājos punktus mūsu sistēmā, un vien lielākā daļa mana darba ir bijusi pie biometriskajiem parametriem vīzās. Un vienmēr ir bijušas bažas, ka tā būtu tāda maldīga ilūzija pārāk uzticēties biometriskajiem datiem. It kā šie biometriskie dati, tikko tie ir saglabāti, tad radītu kādu simtprocentīgu ticamību, bet šie dati jau ir tikai tik labi, cik labi ir ne tikai tehnoloģija pati, bet arī cik liela ir kompetence tiem darbiniekiem, kas strādā šai sistēmā, kas to vada. Un tāpat skaitā arī attiecīgo iesniegto dokumentu kvalitāte. Uh, Līdz ar to vēlos noskaidrot, cik tālu mēs esam tikuši eh, pēc 2009. gada vīzu kodeksa eh, pieņemšanas, kad parlaments eh, prasīja ka pirms 12 gadu vecuma sasniegšanas bērniem netiktu ņemtu pirksnospiedumu. Sofija Intvelda un es eh, pra, jau šogad prasīja atbildi no komisijas par uh, Nīderlandē veikto pētījumu par to, ka liela daļa no ņemtajiem pirks nospiedumiem nav izmantojama, jo nav salīdzināma. Tāpat arī pētījums par informācijas eh, uzglabāšanu mikroshēmās. Uh, Cik saprotu, runa ir par dalību valsts brīvprātīgi sniegto informāciju. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešams pētījums, kas ir visaptverošāks. Saskaņā ar vīzu kodeksu komisijai šā gada jūnijā jānāk klajā ar eh, ziņojumu par eh, datu vākšanu un dokumentu izmantošanu eh, biometrisko datu iekļaušanai pasēs. Un tā kā Eh, identitātes un eh, ceļojuma dokumentiem šis ir īpaši svarīgs eh, aspekts. GAO iestāde ASV, kas ir atbildīga par šo jomu, ir norādījusi uz vairākam problēmām šajā jomā un atzīst, ka ASV sistēma ir pakļauta riskam. Ja amerikāņi to var atzīt, es domāju, arī mums tas ir jāatzīst. Es atvainojos Akelas kundzei, kur arī viena no autoriem, tagad vārds viņa. Jā, es lielā mērā varu piekrist kritikai, kur kolēģi izteica arī pirms tam attiecībā uz to, vai eh, tas. Uh, Tādējādi var tikt atbildēts uz tām bažām, kas mums ir bijušas. Te ir jautājums par izcelsmes dokumentiem, tāpat arī par viltotajiem dokumentiem Francijā un citās valstīs, kas vispār apdraud šādu biometrisko pasu izmantošanas eh, liederību. Francijas eh, konstitucionālā tiesa tikko ir lēmusi, ka normas eh, attiecīgajā likumā ir pretrunā konstitūcijai, jo eh, tiesība, iesā, tiesība aizsardzības iestādēm ir pieeja pirkstu nospiedumiem, un tad attiecīgi viņas tiek vākta bez cilvēku piekrišanas arī visos aspektos, kad cilvēki varbūt nav nemaz gribējuši tos atstāt. Uh, Tāpat arī Eiropas Savienībā mums ir uh, līdzīga situācija, kur daudz tiesības sargājušas iestādes mēģina piekļūt eh, informācijai, pirkstu nospiedumiem. Uh, un pat ja tiks atrisināt šis jautājums, jautājums vēl paliek par to, vai tiešām ir nepieciešams ievākt visu ceļojošo cilvēku biometriskos datus un kādam iemeslam, kādam mērķim mēs vācam šādu informāciju. Tāpat arī vai arī šādas e, datu ievākšanas izmaksas e, būs attaisnojamas e, salīdzinot ar tālāko pielietojumu, vai šāda izdevuma būs pamatota. Un, e, Manuprāt, es uzskatu, ka mums nevajadzētu uh, aizvien vairāk uh, paplašināt biometrisko dasu ievākšanu, pirms mēs neesam atbildējuši uz šiem jautājumiem, pirms komisija var pierādīt, ka tik tiešām šie, šie dati ir verificējami un ka nepastāv milzīgas problēmas un kļūdas, kā mēs esam dzirdējuši ar uh, bērniem un gados vecākiem cilvēkiem. Paldies! Jā, paldies, kolēģi. Nākamais eh, uz divām minūtēm Zīles kungs. Thank you, President. Uh, I welcome. Paldies, priekšsarētāji. Man tiešām ir pozitīvi vērtējama šī iespēja parlamentā diskutēt par šiem jautājumiem, vai runa būtu par eh, ķermeņa skaneriem eh, PDR vai eh, robežu apsardzes aģentūrām. Šī iespēja pārunāt robežu apsardzes efektivitātes uzlabošanu un drošības standarts uzlabošanu Eiropā noteikti ir atzīstama par prioritāru. Kopš 2004. gadā tika pieņemts regula un vēlāk arī pārskatīt par standartiem attiecībā uz drošības pasākumiem un biometriskiem datiem pasēs. Un ceļojošana do dokumentos ir skaidrs, ka daudz jautājumu ir aktualizējušies. Jautājums komisijai, vai e, nav pierādījums no viņu pētījumiem, ka drošība ir pieaugusi un e, ceļošana kļūs vieglāka un e, arī izmaksas ir pamatots. Vēl svarīgāk ir tas, kas tiek darīts, lai cīnītos ar pieaugušu problēmu saistībā ar pārobežu krāpšanu, identitātes zādzību, piemēram, pasu nozaudēšanu Eiropols un dalību valsts iestādes arī ir norādījušas, ka eh, nozaktās pasas ir viens no lielākajiem draudiem, ar kur mēs saskaramies šajā jomā. Tāpat vai ar tehnoloģiju pietiekam strauji eh, attīstās, lai mēs eh, apsteigtu biometrisko pasu drošības jautājumos tās iespējas, kas ir izsmalcinātiem noziedzniekiem krāpšanu veikšanai. Un ko mēs darīsim, eh, lai nodrošinātu to, ka Eiropas robežas ir drošas un noziedzniekiem nepieejams? Jā, paldies! Tālāk komisijas vārdā trīs minūtes Malmstrēms kundzei. Paldies, priekšsarētāji! Un paldies godātiem deputātiem. Pētījums, kur jūs prasījāt, koncentrējoties uz uh, Eh, bērniem, eh, kas jaunāk par 12 gadiem. Tātad šis pētījums šobrīd tiek veikts, eh, lai noskaidrot, cik uzticams ir pirksnospiedumu iegūšana no gados vecākiem cilvēkiem pētījumā netika iekļauts. Pētniecības centram bija nepieciešams divas reizes ievākt pirksnospiedumus no vienām tā pašām personām eh, ar divu gadu atšķirību. Portugāla brīvprātīgi pieteicās šādus datus sniegt. Pagājušā gada novembrī šie dati tika sniegti tad, kad eh, Portugāls bija eh, nodrošinājusi to, ka visi datu aizsardzības aspekti ir ievēroti. Tieši iemesla dēļ pētījums vēl nav pabeigts un tāpēc arī nav pieejams gala rezultāts. Šobrīd ir starposma eh, ziņojums, kas maijā būs pieejams. Tur būs runa par pirkstu nospiedumiem, kas ņemti no bērniem un eh, kas tālāk tiek apstrādāt ar īpaši izstrādātu algoritmu. Gala rezultāts eh, sniegs visaptarošu informāciju par eh, bērnu, kas jaunākiem par 12 gadu noņemtiem pirkstnospiedumiem un cik lielā mērā tos var izmantot identifikācijai un personības pārbaudēji. Tālāk tas arī uh, spēj, sniegs mums atbildi, vai uh, tirgu pieejamie algoritmi ir izmantojumi arī apstrādājot uh, bērnu pirkstu nospiedumus. Pamatojoties uz šī pētījuma rezultātiem, uh, komisija tad uh, nāks klajā ar tālākiem priekšlikumiem, kas attiec ar tehniskajiem uh, jautājumiem, attiecībā uz biometriskajiem datiem. Uh, Tad, tad eh, lēmums jau tika pieņemts pagājušā gada augustā, un tad, tajā ir noteikts, ka prasības uh, ir atbilstošas, un dalību valstīm ir jānodrošina atbilstība šie, šai regulai. Uh, Eh, kaut arī atbilstības pārbauda ir standārta procedūra, šobrīd to veic eh, Nacionālās akreditētās laboratorijas un kopīgais pētniecības eh, centrs veic vēl papildus pārbaudi elektroniskās pasēs iekļautās elektroshēmas, šis čipus, kurus dažas dalību valsts ir brīvprātīgi nodevuši komisijai pārbaudēji. Tātad rezultāti būs šī gada maijā. Tāpat arī, ja tiks konstatēta neatbilstība, protams, ka tiks pieņemti attiecīgi mēri. Tāpat arī eh, mēs eh, sagatavojam ziņojumu par identitātes zādzības problēmu. Protams, ka jautājums ļoti svarīgs un tikko ziņojums tiks pabeigts, mēs ziņosim parlamentam. Kas attiecas uz pēdējo jautājumu par autentisku dokumentu iegūšanu, kas saistīti ar uh, identitātes zādzību, jā, mēs uh, esam informēti par šādu krāpniecības veidu un uh, Eh, ziņosim eh, par pētījumu rezultātiem, tikko tādi būs pieejami. Nu, tāpat arī lemsim par tālākiem pasākumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, liels paldies komisārei! Tālāk pārējām pie runātājiem politisko grupu vārdā. Vispirms Dievs Demēra divas minūtes tautas partijas vārdā. Paldies, priekšsādātāji, komisāres kundze. Gribētu vispirms pasvītrot progresu, ko nozīmē pārējie uz biometriskajām pasēm, taču rodas problēmas to starp trauslums, ko mēs redzam šajā izsniegšanas ķēdē. Mums ir ļoti tehniskas sistēmas kontrolē uz robežām, bet tas neko nedos, ja nav attiecīgas kontrolas attiecībā uz dokumentiem. Lai cīnītos eh, pret noziedzību Eiropas Savienībā, nepieciešams arī garantēt vienlaikus eh, brīvu pārvietošanos izmantošanos un aizsargāt pilsoņu tiesības. Cīņa pret organizēto noziedzību un terorismu ir nepieciešama, jo tas apdraud mūsu pilsoņus. Tāpēc nepieciešams nostiprināt visu procesu attiecībā uz personas datiem un visu procedūru. Nepieciešama lielāka drošība ceļojuma dokumentiem, e, to starp, garantējot saiknes starp pasīvu un tās turētāju. <clears throat> Līdz ar to izvērtēšanas ziņojums ir visnotaļ pamatots, ņemot vērā gana biežo sviltojuma gadījumus. <clears throat> Tieši e, Tāpēc mēs jūnijā gaidām provizorisko ziņojumu Alstrēmas kundze, tāpat arī 2013. gadā. Mēs investējam personāla sagatavošanā, līdz ar to mēs varam cerēt, ka dokumenti būs drošāki e, ikvienā no izsniegšanas posmiem. Un neapdraudot nekādā veidā turētāju tiesības. Ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu noteikt, kāds ir aptvērums visam, kas attiecas uz bērnu pirkstu nospiedumiem un citiem datiem attiecībā uz viņiem. Es augstu vērtēju Portugāles valdības iniciatīvu, lai šo procedūru padarītu drošāku. Paldies! Tālāk uz divām minūtēm sociāla demokrāta vārdā Giljoms kundze. Gribu sveikt iniciatīvu šai diskusijai, kas ļauj atgriezties pie tām bažām, kas jau iepriekš ir tikušas izteiktas attiecībā uz biometrisko pasu ticamību. Toreiz mēs teicām, ka biometrisko elementu ieviešana ļauj padarīt drošākus ceļojuma dokumentus un līdz ar to lielāku drošību sniegt pilsoņiem. E, tagad tiek apgalvots, ka 10% Francijā esošo biometrisko pasūtu viltotas, jo viltot ir dokumenti, kas e, izmantot, lai sniegtu pasistos starp dzimšanas apliecības. E, jautājums ir par saikni starp biometriskajām pasēm un e, mikroshēmām. Gijomas kundze, varbūt varētu nedaudz lēnāk, saka priekšsēdētājs. Labi, centīšos. Un mums vajadzētu līdz ar to būt piesardzīgākiem attiecībā uz drošību par katru cenu. Uh, Un galu galā mēs, mums ir tāda kā šagrenāda, kas savaujas attiecībā uz drošību, radot datu bāzes, kas varētu tikt izmantotas arī citiem mērķiem, ne tikai vispārējas nozīmes interesēs. Reizēm tās ir neskaidras intereses, kas šeit parādās tie, kas ražos ķermeņa skanerus, visas informātikas sistēmas un viss rūpniecības lobijs grib uh, virzīt uz priekšu savus, uh, savus tehnoloģijas, un tas mums rada zināmas bažas. Uh, to mēs redzam visur Eiropā, tāpēc jābūt uh, uzmanīgiem attiecībā uz apdraudējumu personu drošībai, personas datu drošībai. Tāpēc biometrisko datu uh, Eh, izmantošanai jābūt eh, samērīgā sasniedzamajiem mērķiem. Biometrisko datu izmantošana pasēs un eh, ceļojuma dokumentos ir jāizskata detalizēti. Un visbeidzot, komisijas pētījums par noteikumiem valstu līmenī varētu dot, dot precizējumus, kas būtu ļoti no, liederīgi, un tāpēc mēs gaidām ziņojumus. Pirmais no tiem parādīs samērā drīz. Paldies! Paldies! Tālāk Alde eh, politiskās grupas vārdā uz minūti Intvelds kundzei vārds. Jā, paldies, komisār. Daudz, kas jau ir pateikts par eh, pirksta nospiedumu kvalitāti un visu šo sistēmu, bet es gribu piem pieminēt citu lietu pamatojumu, lai būtu šīs biometriskās pases. Nīderlandē Nesen piekļuve dokumentiem no, nu, eh, atklāja, ka attaisnojums, teiksim, dokumentu viltošanu tika konstatēta starp 20 līdz 40 gadījumos gadā valstī, kur ir 17 miljoni iedzīvotāji. Tad jāsāk domāt, vai šī visa dārgā sistēma, kur ir daudz trūkumu. Kāpēc to vajadzēja ieviest ar tik mazu pamatojumu? Un vai komisija iekļaus šo informāciju savā vērtējumā? Paldies! Herzlichen Dank! Paldies! Tālāk zaļo politiskās grupas vārdā Ždanoks kundze vienu minūtu. Šie, uh... Paldies priekšsēdētājiem. Mēs esam ārkārtīgi priecīgi par eh, komisārs eh, minētajiem pētījumiem. 2252 regula ir jāievieš. Un man prieks, ka Malstrāns kundze nu pat nu, izteicās tieši tādā pat garā. Es gribētu mazliet eh, ieskatīties vēsturē. Zaļie priecājas par to, ka komisija grib ieviest uh, jaunās pases, kas palielinās pievienoto vērtību. Mums ir prieks, ka tiks palielināta drošība, izmantojot tehnoloģisko attīstību. Tas e, tika pateikt šai pašā telpā 2004. gada decembrī Un tad eh, tas ir izrādījies pareizi teikts. Un ko Eljo kungs, kā šī jautājuma iniciators, es pateicos viņam par šīs diskusijas uzsākšanu. Paldies! Tālāk FD vārdā uz vienu minūti Žabro kungam. Panie przewodniczący, otóż e, do południa rozmawialiśmy. Priekšsēdētāji, no rīta mēs runājām par cilvēku tirzniecību. Tas ir ļoti emocionāls jautājums un pat traģisks, ar traģiskām sekām daudz sievietes un bērni cieši no tā. Es uzskatu, ka e, drošība uz mūsu robežām un viss, ko mēs dārām, lai nepieļautu viltošanu, dokumentu vildošanu uz robežām, e, Tas ir veids, kā mēs varam efektīvi ierobežot vismaz nelikumīgu cilvēku tirzniecību. Biometriskās pases rada uh, lielas cerības, bet ziņojums rāda, ka pastāv lielas problēmas. Um, attiecībā uz datiem, uz mikroshēmām. Tehnoloģijas, protams, ir jāuzlabo. Paldies! Džinkuja, kolēģi. Paldies! Neredzu zālē Zegedinu kungu, kurš man būtu jākamiem jāuzstājās. Labi, tad pusotru minūtu mēs iegūstam uz tā rēķina. Tālāk uz divām minūtēm busu tilkums, lūdzu. Grazie, Sur President. Paldies. Ideja par biometriskajām pasēm bija tāda, ka vajadzētu radīt grūtākus apstākļus, eh, lai šīs pasas nevarētu tik viegli eh, falsificēt. Un mūsu pilsoņiem būtu vieglāk ceļot, bet mēs zinām, ka pat šīs biometriskās pases ir radījušas problēmas un zināmas grūtības, un tamdēļ mēs esam uzdevuši šo motisko jautājumu, lai pavaicātu komisijai, eh, lai tā detalizētu skatu šo jautājumu. Mēs redzam jau šodien zināmas risinājums m, mm, problēmām, un man jāsaka, ka robežu kontrole ir ārkārtīgi delikāts jautājums mūsu pilsoņiem. Uh, nelikumīga imigrācija un imigrantu klātesamība Eiropā, kā arī mūsu robežu atvēršana un slēgšana var rast, e, radīt e, grūtus jautājumus, un mēs esam jau redzējuši, ka šie jautājumi jārisina ļoti uzmanīgi. Parlamentam ir liela pieredze konkrēti jau Schengens lietā. Mums ir Kārlis Kalēļu, kuram uh, un uh, arī Frontex lieta. Biometriskās pases ir daļa no drošības dimensijas, un tāpēc mums ir, mūsu interesēs ir nodrošināt, lai biometriskās pases būtu efektīvas un lai tās nevarētu ļaunprātīgi izmantot. Ja mēs atrina, atrisināsim grūtības, kas atklājas šajos pētījumos, tad mēs gūsim labumu jo īpaši tie pilsoņi, kas regulāri ceļo un ievēro likumu. Paldies! Paldies! Tālāk uz vienu minūti Čaldersas kundze lūdzu. Priekšādātāji pēc stan drošības standartu pieņemšanas biometriskajām pasēm 2004. gadā īrijā Pirmā šāda pasī tika izdota sestajā gadā. Tur bija domāts, lai nepieļautu falsifikāciju, identifikāciju iekļauju sevi mikroshēma, un tas tika uzskatīts par drošāku mm, līdzekli Tas 2010. gadā īrijas policija pierādīja, ka astoņas īrijas pasas ir um, falsificētas un izmantotas pas, palesti, palestīniešu slepkavībā. Pa, šīs pasas acīm redzot bija viltotas, mm, jo biometriskie uh, dati mūsu jaunajās pasēs ir grūti mm, viltojami šajās lietās parādās um, trūkumi un vājās vietas šādās pasēs, kas var novest pie līdzīgām situācijām nākotnē, un komisijai vajadzētu ņemt vērā to, ko saka parlaments. Paldies. E, nākamā uz divām minūtēm Anģelīli Kundze, lūdzu. Grazie, prezident. Paldies, priekšsādātāja kungs atvieglot brīvu personu pārvietošanos pāri robežām Eiropas Savienībā vienmēr ir bijusi prioritāte Eiropas Savienībai. Tāpat arī nostiprināt drošu Eiropas telpu. Un tieši ar šādu mērķi 2009. gadā parlaments pieņēma Koeliju kunga ziņojumu par biometriskajām pasēm balstoties uz principu viena persona, viena pase. Tā tad arī bērniem ir tiesības uz savu pasi, nevis vienkārši figurēt vecāku pasēs. Tā būtu sistēma, kas potenciāli varētu būt drošāka, bet šis princips viena persona, viena pase ir princips, kas nav piemērojams un nav drošs bērniem, kam, kas jaunāki par 12 gadiem, jo par 6 gadiem jaunāku bērnu pirkstu nospiedumi nav tādā kvalitātē, kas pieļautu drošu kontroli viņu identitātei. Ņemot vērā to, ka runa ir tieši par bērniem, kas visvairāk pakļauti cilvēku tirdzniecībai, seksuālai izmantošanai un nolaupīšanai, tad jautājums ir, kādi ir pētījumi, kas veikti pēdējo gadu laikā no komisijas puses, lai būtu patiesa nepilngadīgo aizsardzība, tad, kad viņi ceļo vieni to starp. Paldies! Tālāk uz divām minūtēm Maķie kundze. Merci, Paldies, priekšstādātāja kungs, komisāris kundze, dārgie kolēģi. Vispirms gribu noraidīt nepamatotos apgalvojumus par to, ka ir 500 e, tūkstoši līdz miljonus e, viltotu pasu, kas uh, cirkulē mūsu valstī. Francija pievērš ļoti lielu uzmanību uh, viltošanas riskam dokumentiem un nepietam vienkāršoti. Pēc valdības iniciatīvas identitātes noziegums tiek sodīts ar cietumsodu un 15 tūkstošu eiro naudas sodu. Uh, identitātes eh, prasības ir tikušas vienkāršotas, tāpēc ir iespējams izdalīt papildu līdzekļus, lai cīnītos pret viltošanu. Ikvienā prefektūrā ir uh, nozīmēts referents par viltojumiem. Uh, personas dokumentu drošība ir nostiprināta. Tostarp civil stāvokļa reģistra dati var tikt pārbaudīti administratīvajos dienestos, cik vien iespējams dematerializētā veidā, lai samazinātu viltošanas risku. Daži dzimšanas akti arī tiek izsniegti uz droša papīra. Tās pašas stingrās prasības attiecas uz uh, ma, uh, dzīves vietas apliecinājuma dokumentiem. Uh, šeit tiek iekļauts svītrakods. Klasiski izskatot iesniegumus par dokumentiem, tiek salīdzināti visi dokumenti, kas iepriekš izsniegti, lai eh, noteiktu arī autentiskumu pamatojošiem dokumentiem. Dokumentu izsniegšanas process ir garantēts eh, tad, eh, ar to veidu, kādā veidā tiek iesniegti dokumenti un kāpēc tam tiek paņemti pirkstu nospiegumi. Uh, Atjaunojot eh, pazaudētos vai nozaktos personas dokumentus, mēs varam izmantot arī saglabātos eh, datus eh, tostarp salīdzinot ar datu bāzi Interpola rīcībā, es jau praktiski esmu pabeigusi, priekšstādā kungs, tāpēc, lai zaudētās vai nozlaktās pases nevarētu izmantot viltošanas nolūkos. Francija, tāpat kā citas dalībvalstis, ir iesaistījusies un apņēmības pilna cīnīties Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Herzlichen Dank. Jā, paldies runātājai. Tālāk ir brīvā mikrofona procedūra. Pieci cilvēki ir pieteikušies. Tā kā varat jau sagatavoties Nikolāčiks, Kelijs, Zemke, Obermajers un Luhan. Nikolāčikungs, lūdzu, jūs pirmais. Dankišēn. Um, obavy ktoré vyvstali v súvislosti so spoľahlivosťou a účinnosťou mm, rodas bažas par to, vai mēs varam paļauties uz biometriskajām pasēm. Mēs neesam redzējuši vēl labu risinājumu, lai gan biometriskās pases ir dažās valstīs jau piecus gadus tiek izdotas salīdzinot ar parastajām pasēm. Šajās ir īpaša mikroshēma ar datiem. Uh, kas ir unikāli katram cilvēkam, un tam būtu vajadzējis palīdzēt e, cīņu pret pasu viltošanu. Tomēr parādās aprēķini, ka pat miljoniem biometrisko pasu iespējams ir viltotas vai izdotas balstoties uz viltotajiem dokumentiem. Uh, Tas pierāda, ka biometriskās pastas nav pietiekošas, lai apliecinātu dokumenta aute, e, īstumu. Tā kā tas ir saistīts ar iekšējo drošību Eiropas Savienībā, es uzskatu, ka vajag noteikti stingrākus noteikumus pasēm, bet arī procedūrām, kas saistīts ar pasas izdošanu. Paldies! Tālāk uz vienu minūti Kelī kungs, lūdzu. Un... Uh, this morning we passed here in Šorīt mēs uh, runājam par uh, nolīgumu starp BS un ASV par PDR datiem. Un tāpēc man bija grūti dzirdēt, ka 10% no Francijas pasēm tiek mm, viltots, lai gan kolēģi to nolīdz. Bet tomēr jāpie jādomā, ka tiem, kam ir viltotās pases, iespējams ir noziedznieki, un ja mēs varam samazināt viltoto pasu skaitu, tad pasauli kļūs drošāka. Un viltotās preces, cilvēku tirzniecība, tas eh, terorisma aktivitātes tiktu mazināts. Man kolēģi no īrijas teica, ka viltotās pases uh, E, tika izdotas pirms biometriskajām pasēm, tā ka e, var teikt, ka biometriskajām pasēm būs vēl e, nākotne. Paldies! Paldies! Tālāk uz vienu minūti Zemkskungs. Bardzo chciałem podziękować. Paszporty biometryczne wprowadzane są po to, bo... Liels paldies. Biometriskās pases ir izdotas ar mērķi. Un šis mērķis ir padarīt grūtāku dzīvi noziedzniekiem. Šķīta, ka nekas labāks par biometriskajām pasēm vēl nav, lai panāktu šādu mērķi. Tomēr šķiet, ka šis dokuments ir viltojams un noziedznieki var uzlaust šo, šīs mikroskēmas un kodus. Tādu prakšu nepieļaušana ir varas iestāžu eh, uzdevums dalību valstīm. Par to nevar šaubīties, bet, kad es apskatu informāciju un ziņojumu no komisijas, es neatrodu datus par Eiropolu un Frontexu, kas ir ļoti svarīgi spēlētāji šajā jomā. Paldies! Herzlichen Dank! Paldies par to, ka pieturēties pie laika. Tālāk uz vienu minūti Obermajer kungs. Paldies, priekšsarētāji! Cerējām, ka jaunās biometriskās pases eh, ļaus izvairīties no viltojumiem un eh, garantēs lielāku drošību, bet redz, Francijā saskaņā ar eh, dažādiem aprēķiniem līdz pat vienam miljonam viltoto pasu varētu būt apgrozībā ASV izmanto biometriskos datus, attēls un eh, varēja pirks nospiedums, bet redz Nīderlandē pētījums savukārt parāda, ka liela daļa uh, no šiem pirks nospiedumiem nav izmantojama. Un attiecībā uz bērniem un uh, gados vecākiem cilvēkiem ir grūti salīdzināt un identificēt šos pirks nospiedumus. Tā kā atkal iznāk, ka esam uh, pārņēmuši no ASV ļoti dārgu un apšaubāmas kvalitātes pasākumu. Mums drīz būs pieejami trīs gadu pētījumu eh, rezultāti, un tad mēs varēsim izvērtēsim, vai, vai arī turpmāk ir vērts šādas pasas izmantot. Paldies! Pēdējā eh, brīvā mikrofona procedūrā Johan eh, kungs. Paldies. Nu, sabiedrībai grūti ir pieņemt jaunas lietas. Tas nenāk viegli, īpaši, ja tās netiek pilnvērtīgi izskaidrotas sabiedrībai. Pirks nospiedumi arī kalpo kā svarīgs elements, bet arī tur ir iespējams eh, dažādā veida eh, krāpties. Tāpat ir iespējams arī, ka hakeri uzlauž šos, šis mikroshēmas, tāpat arī eh, kā saulēk kredītkartes iemācījās krāpnieki uzlaust. Es domāju, ka nebūs ilgi jāgaida, līdz noziedznieki tiks galā arī ar mikroshēmām un biometriskajiem datiem. Katrā ziņā ir nepieciešams informēt sabiedrību vairāk arī par drošības pasākumiem. Nākotnē ir nepieciešams radīt tādu sistēmu, eh, kur, pie, piemēram, eh, šā tiktu momentāli informēts attiecīgās iestādes eh, par jebkuriem krāpšanas gadījumiem. Uh, Paldies, un noslēgumā vārds komisārai Malmstrēmai. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs ir ļoti svarīgas sarunas. Mēs runājam par dokumentu drošību, pamatiesībām, par ceļojumu dokumentiem. Žēl, ka šīs sarunas notiek šodien, jo jūnijā es varētu jums atbildēt uz jautājumiem, ko jūs man uzdevāt. Uh, jo tad man būtu ziņojumi un es varētu padalīties ar rezultātiem, bet es um, priecājos, ka mēs atkal tiksimies, kad man būs šie dokumenti. Par um, viltotiem dokumentiem mēs, protams, zinām par šo problēmu. Mums nav apstiprināti nekādi cipari, ka šeit parādās tieši šeit pārspīlēti, bet kad mums būs, tad, tad tur, protams, būs arī Eiropa un Frontex dati. Par identitātes zādzību vispār arī tiks iekļauti dati. Kad tika pieņemta regula, bija vērtēšanas klauzula, tātad komisija netiek aicināti novērtēt, vai biometriskie dati ir izmantojami, bet Eiropas parlaments, ja, ja to uz, uz to uzstāja, tad mēs to nopietni pārdomāsim. Paldies par diskusijām, un mēs ļoti drīz turpināsim darbu, cerams, ar konkrētiem rezultātiem. Paldies! Thank you very much, Madam Commissioner. Paldies komisārs kundzei. Līdz ar to debats par šo darba kārtības punktu ir noslēgtas un pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Respektīvi jautājumus, kuriem jāatbild mutiski, mazāk labvēlīga apgabala robežu noteikšana saistībā ar KLP reformu. Pirmā uzstāsies divas minūtes Kastingers kundze. Lūdzu. Paldies, priekšsarētāji. Varbūt eh, vispirms atļausiet eh, paust izbrīnu, ka padome neuzskatīja par vajadzību ierasties šodien. Bet katrā ziņā paldies eh, par Kastingers kundze, es atvainojos, saka priekšsarātājs, man tiešām nērti, ka tā jādara, bet tā kā šis jautājums ir padomēji, un bet padome šeit nav, varbūt mēs varētu uh, īs pārtraukumu izsludināt, lai noskatot, kur ir padomas pārstāvji, lai viņi varētu atbildēt uz jautājumu. Wo bleibt der Rat? Selbstverständlich werden wir. Protams, ka jūsu, eh, jums atvēlētais eh, laiks uzstāšanās būs uh, no jauna uh, uzsākts. Nu, mēs varam tikai minēt, saka priekšsarētais, kur šobrīd ir padomi. So, sieht so aus, als Tā, saka priekšsēdētājs, izskatās, ka esam gatavi atsākt, līdz ar to turpinam. Tā tad vēlreiz jautājums, kuriem jāatbild mutiski padomēji. Mazāk labvēlīga apgabala robežu noteikšana saistībā ar kopējās lauksaimniecības politikas reformu. Pir pirmā Kastingers kundze, divas minūtes. Paldies vēlreiz priekšsēdētāji. Paldies, ka padomu tomēr ieradās uz šo jautājumu Es uzskatu, ka šis temats ir ļoti svarīgs, kas eh, padomē, eh, nu noteikti arī Eiropas parlamentam eh, mums ir ļoti svarīgs.